maximum. Der Präsident! Meine Damen und Herren! Dāmas un kungi, jūs noteikti visi esat informēti par smago negadījumu, kas šeit eh, atgadījās mūsu kolēģis Papas Tamkos. Eh, viņš eh, nokrita un viņiem vajadzīga medicīniskā palīdzība nopietna. Es eh, tagad vēl nezinu, kāda ir galīgā diagnoze, bet pavisam droši ir tas, ka šis negadījums ir ļoti nopietns. Kolēģi, kas rūpējās par kolēģi Papastamkos, gribētu teikt lielu paldies. Kolēģis Čārls Tanoks Filips Žavens un Lārkrumi. Tie trīs kolēģi, kas ir ārsti, es domāju, ka viņi ļoti brīnišķīgi un spontāni sniedza palīdzību, kas bija ārkārtīgi vērtīga, un es ceru, ka šī palīdzība sniegs uh, lielu atbalstu kolēģim papastamkus. Papastamkus kungs tagad ir slimnīcā. Gribu vēlreiz pateikt, es par diagnozi neko nevaru pateikt drošu, līdz ko mēs saņemsim diagnozi no slimnīcas, es jums to paziņošu. Cik nopietns ir šis negadījums, protams, ar nepieciešamo diskrēciju. Bet es gribētu vēlreiz pateikt, ka papastānkos kungs veselības stāvoklis ir ļoti nopietns. Dāmas un kunga, Es informēju arī papastamkos kunga ģimeni, viņa dzīvesbiedri ir ceļā uz Strasbūru. Vairāk kolēģi man, kā es eh, uzskatu, ļoti pamatot norādies to, ka mēs, eh, mums vajadzētu padomāt par to, kā notiek balsošana šeit parlamentā, dāmas un kungi. Dāmas un kungas gribētu pievērst uz, uzmanību tam, ka šis uh, veids, uh, tas ļoti lielais apjoms, par ko šodien balsojam, šādā formā to vairs nevajadzētu darīt plenāra sēdē. Tas nav iespējams. Es šo ziņojumu noraidīju, jo uzskatu, ka tas ir tāds uh, pārslokots komiteja nav bijusi spējīga samazināt daudzo grozījumu skaitu, un es gribu arī jums teikt, ka praktiski visas politiskās grupas uh, teica, ka viņi tās vēlas šo balsojumu. Viens kolēģis šorīt no rīta pieprasīja atlikšanu. Šie atlikšana tika noraidīta. Tas nozīmē, ka mums visiem vajadzētu padomāt par to, visiem kopā. Mm kaut arī neviens nekur nav vainīgs. Mums tomēr vajadzētu padomāt, vai mēs nevarētu atrast citus ceļus, lai varētu izvairīties no tā, ka mēs te stundām ilgi balsojam, un ja mēs esam godīgi, tad beigās bieži vien mēs nezinām, par ko balsojam sākumā. Ir ļoti grūti saglabāt pārskatu par to. Tādēļ es kopā ar kolēģiem un kolēģiem priekšādātajā konferencijā mēs kopā pārdomāsim, kā to varētu uh, uzlabot. Nesolu ātrus risinājumus, bet, domāju, vajadzētu mācīties no tā un pārdomāt to. Es ceru, ka runāju jūs visu vārdā sakot, ka tie, kas lūdz, tie lūgs un tie, kas cer, cerēs, ka kolēģis papastām, kas eh, vesels atgriezīsies mūsu vidū. Lielas paldies jums par uzmanību! der kolēģe. Lūdzu, kolēģi kungs. Thank, thank you, uh, Ms. Oh, sorry. Ne. Κύριε Πρόεδρε, είναι κρίσιμες οι Jā, paldies, priekšādātāji kungs. Tā ir tāda ļoti sensitīva situācija. Mēs ļoti visi ceram, ka papastām, kas kungam viss labi būs un uh, Šūtskungs teica, ka tika pieprasīts balsošanas atlikšana un vajadzēja noskaidrot, kas eh, tad notiek. Tie ir kolēģi, kas priekšsēdētājiem sniedza palīdzību, un nevis tie, kuri īstenībā par to ir atbildīgi. To arī vajadzētu pārbaudīt. Ja, Frau Magines. Magines kundze. Tu esi Thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētāji, un tiešām mēs visi esam pašlaik domās ar papstamkos kungu, tomēr Šulca kungs uh, komentēja to, kā mēs te strādājam, un es vēlētos aizstāvēt agri komitejas darbu. Mums tiešām ir nepieciešams paskatīties uz to, kā mēs strādājam. Šī parlamenta priekšsādātājs tikko teica, ka mēs balsojam par lietām, par kurām mēs nezinām, par ko mēs balsojam, un es varu pateikt, uh, ah, ka mums nevar būt personāls, kas strādā 24 stundas dienā, 7 dienas nedēļā. Mums ir pārāk liels spiediens uz personālu, uz mums pašiem, un varbūt daži no mums varētu apsēsties un padomāt par to, kā mēs strādājam. Mums ir tāds darba apjoms, ka mēs nevaram rezultatīvi vienkārši strādāt. Uh, Mēs nevaram apstrādāt 8000 grozījumus un sagatavot kaut kādu sakarīgu dokumentu. Agri komitejas lēmums bija ļaut balsojumu, taču, ja mēs mainam mūsu nostāju, tad mums ir uh, uh, tas jāapspriežās. Nu, tad uh, eh, neizmant nepalaidīsim garām iespēju vismaz apspriesties par to. Cienījamas dāmas un kungi, mīļie draugi, kolēģis un kolēģi. Mums ir vesela virkne pieteikušies kolēģi, un visi vēlas izteikties par šo traģisko negadījumu, droši vien vēlas izteikties par to. Šī parlamenta priekšsēdētājs, viņš visu laiku un arī uh, ārsti, kas šeit parlamentā ir, visi bija uzreiz klāt. Es vēlos visi, kuri uzreiz sniedz palīdzību, gan darbiniekiem, gan deputātiem un uh, tiem, kuri dara savu darbu un strādā. Es gribu visiem sirsnīgi pateikties. Manuprāt, šis nav īstais brīdis, ka mēs tagad plenāsēdē un mēs vēl nezinām, kā šis eh, negadījums beigsies. Daži varbūt aizstāvēs, daži analizēs un uh, tagad turpināt par to diskusiju. Manuprāt, tas nebūtu pareizi. Šī parlamenta priekšsēdētājs teica, ka mēs visu laiku esam bijuši klāt, un viņš teica, ka mēs par eh, cēloņiem un sekām Mums vajadzētu ļoti mierīgi pārdomāt. Nevajadzētu nevienam uzlikt vainu, tas arī netika darīts. Mums vajadzētu mierīgi padomāt, un es lūgtu, lai mēs šīs debatas tagad neuzsāktu, bet ļautu paiet laikam. Un priekšēdētājs pats uzņēmās pienākumu veikt analīzi un izdarīt secinājumus, un jūs eh, nepārtraukt informēt un visus iesaistīt. Es jūs lūgtu, patiešām lūgtu, lai mēs tagad debatas par šo punktu neturpinātu ja kāds to ļoti vēlas, protams, ka jūs saņemsiet vārdu. Nevienam mēs eh, neatņemsim mikrofonu ar varu, bet eh, lūdzu, ņemiet vērā, ka situācija ir ļoti sarežģīta un ļoti jūtīga un nevajadzētu tagad sākt analizēt, bet drusku vajadzētu iegūt uh, distanci un galvenokārt vajadzētu vērt visu, visu labāko mūsu draugam, papastām kuskungam. Vai kāds vēl vēlas tagad izteikties? Engelkungs. Ja, ist... Äh, Priekšēdētāji, tas ir tieši tas, ko tikko jūs teicāt. Es domāju, ka šāds negadījums kā šis, es domāju, ka nav pienācis brīdis vēl īstais analizēt vai tagad uzreiz izsakot, kur, kurš bija kurā brīdī, bet es arī domāju, ka mēs šajā situācijā mums nevajadzētu vienkārši pāriet pie darba kārtības. Tas, kas šorīt priekšpusdien notika, ir rezultāts no ļoti daudziem faktoriem kopā sanācis šeit parlamentā, kas ir saistīts ar to, ka viss nenotiek pareizi. Un es domāju, ka nav labāka metode, lai to šeit dokumentētu, ka daudz kas nav pareizi. Un nav arī labāka metode, lai parādītu, ka mēs esam nobažījušies par kolēģi papastāmkos. Mēs uh, vismaz, kas attiec uz balsojumu, vajadzētu beigt uh, šīs plenārās sesijas uh, darbu, vismaz, kas attiec uz balsojumu, lai atkal nenonāktu tādā pašā situācijā, lai mēs rīt atkal nebūtu tādā pašā situācijā, kurā katrs atsevišķais no mums var secināt, ka viņš diva pusstundas spiež pogu, un es nezinu, kāpēc, un, un es gribētu lūgt parlamentu, lai mēs šajā brīdī, šajos apstākļos, uz šo nedēļu uzskatām, ka balsošanas process ir pabeigts. Kolēģi, kolēģi Henkelkungs, manuprāt, tas arī ir